Bueno, vamos a empezar, que se nos echa el tiempo encima. Cienījamie kolēģi, sāksim. Pēcpusdienas sadaļu mēs jau esam iekavējuši. Tātad ārējās darbības dienas un um, Komisija ir izstrādājuši ziņojumu par attīstību uh, Vidusāzijas reģionā un mēs esam pateicīgi uh, prezidentūrai par to, kā viņi ir ierosinājuši uznāt mūsu viedokli. Un mūsu grupa ir uh, nolēmusi izstrādāt savu ziņojumu. Mm, mēs tuvākajās pāris nedēļām sāksim par to uh, runāt 6. maijā, uzklausīsim uh, cilvēktiesību apakškomitejā, un uh, arī šīs dienas ziņojums, protams, dos uh, savu pienesumu. Un uh, tālāk es došu vārdu ārējās darbības dienas pārstāvim un uh, Latvijas prezidentūras pārstāvim Pēlškungam, vispirms Klārkungam vārds un pēc tām Pēlškungam katram desmit minūtes. Paldies, es pat nerunāšu desmit minūtes, jo es domāju, ka Burjāna kungs ļoti daudz jau izstāstīja par uh, to, kas attiecas uz Centrālāzijas stratēģiju, un es vēlētos atvainoties parlamenta deputātiem Gunāram Vīgantam, ka, eh, ka Gunārs Vīgants šeit nevarēja piedalīties, jo viņš pašlaik atrodas Gruzijā, un eh, tādēļ es viņu aizstāju. Esmu pateicīgs par iespēju būt šeit klāt šodien, ņemot vērā to, ka tiek pārskatīta Eiropas Savienības stratēģija sadarbībai ar Vidusāziju. Sākotnējā stratēģija tika pieņemta 2007. gadā, kas ir tāds plašs politisks dokuments. Uh, Un uh, gadu gaitā mēs esam to aktualizējuši, pieņēmuši padomes secinājumus vairāku gadu gaitā. Un tomēr man jāatzīmē, ka pamat elementi, eh, kas tika iekļaut 2007. gada dokumentā, joprojām ir spēkā. Taču laiks, protams, ir pavirdzies uz priekšu un padomes secinājumiem ir jāatspoguļo šīs izmaiņas. Un galvenais aspekts, ar ko mēs šodien saskaramies, ir ģeopolitiskā konteksta izmaiņas, konflikts Ukrainā un uh, Krievijas darba kārtība veidojot uh, šo te savienību, uh, ir radījuši tādus ļoti ļoti sarežģītus apstākļus un ir mums liels izaicinājums. Un eh, jāsaka, ka Vidusāzijas valstis veido ļoti atšķirīgas ārējās politikas. Visās valstīs ir vēlme sadarboties ar Eiropas Savienību, tādēļ šī ir iespēja, kuru mums arī vajadzētu izmantot. savu ieguldījumu eh, pārskatā ir devuš, devusi zinātnieku eh, sabiedrība, civilā, eh, pilsoniskā sabiedrība. Es jau minēju, ka Kazahstāna un Uzbekistāna ir um, iesūtījuši mums ļoti apjomīgus dokumentus ar savu viedokli par uh, jauno stratēģiju un padomu pašlaik, un arī komisija strādā pie teksta un pie secinājumiem. Dokuments. Mm. Iespējams, pilnībā nepārveidos 2007. gada stratēģiju, bet noteikti ienesīs politiskas korekcijas tajā. Eiropas Savienība var spēlēt politisku un svarīgu uh, lomu kā partneris. Uh, īpaši cilvēktiesību un tiesiskuma jomā. Mēs jau sen esam partneri ar Vidusāzijas valstīm un mūsu caurskatāmā sadarbības darba kārtība ar šo reģionu ir īpaši svarīga. Pagājušajā nedēļā mums bija tikšanās ar Taģikstānas Islamiskās partijas eh, vadītāju, kas neiekļūt Taģikstānas parlamentā pēdējās vēlēšanās. Un lai gan viņš eh, bija pārliecināts, ka uh, vēlēšanas nebija demokrātisks, arī Eiropas Savienība tam piekrīt, viņš arī uzsvēra, ka Eiropas Savienībai ir īp, tātad, uh, tai Eiropas Savienībai īpaši uzticas eh, Vidās Āzijas reģionā, eh, un varbūt šādas uzticēšanās trūkst Krievijai, jo mums nav tādu īpašu interešu, lai kaut ko dabūtu sev no viņiem. Bet šī patiesā vēlēšanās šīm valstīm para, eh, palīdzēt. Pārskats būtībā ir mērķēts uz to, lai secinātu, ko mēs varam darīt šajā reģionā. Un Eiropas Savienībā ir jāņem vērā pieaugošās uh, atšķirības starp valstīm gan sociālajā jomā, gan arī vēlmē sadarboties ar Eiropas Savienību. Jo mēs pašlaik, piemēram, strādājam pie uh, e, past pastiprināta partnerības un sadarbības nolīguma ar Kazahiju, bet ar citām valstīm mēs vēl neesam mm, nu, tik tālu nonākuši savā sadarbībā. Un tas ir tikai dabiski. Ir valstis, kas vēlas intensīvāku sadarbību ar mums nekā citas, un mums, mm, nu, tāpēc nevajadzētu kaut kādā veidā tās sodīt un mēģināt uh, piemērot visām vienādu attieksmi. Es jau minēju arī sadarbības eh, platformas un reģionālās iniciatīvas, kas būtu jāturpina īpaši eh, meklējot kopējus risinājumus. Un, protams, ir vajadzīga arī lielāka elastība un piemērotība katrai valstī, kas varētu novest pie labākiem rezultātiem. Un eh, tātad šī te Kopējā finansējuma aploksne ir ievērojami pieaugusi, proti par 56% pieaugusi līdz vienam miljardam eiro laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Un līdz ar to šo programmu veiksmīga realizācija ir īpaši svarīga, lai varētu mm, stratēģi veiksmīgi turpināt darboties un ir svarīgi sadarboties arī drošības un stabilitātes jomā, ilgspējīgi, un jānodrošina arī ilgspējīgi dabas resursu izmantošana. Un, protams, jāņem arī ļoti vērā ļoti grūtā situācija, kas ir saistīta ar ekonomiskajām grūpi, eh, grūtībām, uh, un uh, migrantu atgriešanos no Krievijas ir jāuzrauga arī šī situācija. Bet Eiropas Savienības atpazīstamība ir problēma par spīti tam, ka mēs esam lielākais donors reģionā un daudzos gadījumos arī lielākais uh, tirdzniecības partneris, pat lielāks kā Ķīna vai Krievija, uh, atpazīstamības mums tomēr trūkst. Mm tā nav samērojama ar tiem pūliņiem un ieguldījumu reģionā. Bet, nu, tas ir mm, tikpat labi attiecināms arī uz citiem reģioniem, ne tikai uz Vidusāziju. Will hopefully help to raise Un tieši tādēļ ir svarīgi, lai Eiropas Savienības īpašais pārstāvis būtu biežāk turklāt un lai tiktu eh, realizēts arī attiecīgs darbs, kas eh, palielinātu mūsu atpazīstamību. Jānodrošina sadarbība ne tikai ar dalību valstīm un organizācijām, bet arī ar citām starptautiskām organizācijām. Uh, un uh, dialogi ar atbilstošajām uh, reģionālajām un starptautiskajām organizācijām, kā Pasaules banku, uh, ECO, ANO un tā, tālāk, un tā tālāk varētu iesaistīt arī citas valstis, kas ir aktīvas reģiona, arī Turciju, ASV, nākotnē varbūt Irānu un Afganistānu, arī tās iegūs īpašu nozīmi nākotnē, un tādēļ ir svarīgi lai mēs virzītos priekš tādā koordinētā veidā, uh, un iegūtu pēc iespējas vairāk no mūsu kopējās vidus stratēģijas. Liels paldies un tālāk vārds Pelškungam. Thank you, Mr. Kusar, report. Uh... Paldies, uh, cienījamie apet komitejas locekļi, par to, ka jūs uh, šeit mūs uzņemat. Uh, jūs jau esat uzklausījuši īpašo pārstāvi uh, Uh, Burjānu kungu un arī tikko dzirdējāt uh, arī es darbības dienas pārstāvu klāskungu, tādēļ es varbūt koncentrēšos uz Latvijas prezidentūras darbu šī pēdējā semestra laikā attiecībā uz sadarbību ar Vidusāziju. Vispirms paldies par šo inicitīvu, ka jūs esat izvirzījuši uh, centrā sadarbību ar Vidzāzijas valstīm un Eiropas Savienību. Šis jautājums diezgan sen nav skatīts. Tas ir svarīgs Eiropas Savienībai, lai nodrošinātu drošību un stabilitāti, lai veicinātu biznesa kontaktus, sadarbību. Uh, tirzniecības un enerģētikas jomā, kā arī dibinot ciešākas saites ar uh, sabiedrību un cilvēkiem kopā, organizējot kultūras apmaiņu un līdzīgas pasākums kā reģions, tas ir pelnījis lielāku mūsu atbalstu un iesaistīšanos. Vidzāzija um, Latvija izvēlējās kā vienu no uh, prezidentūras prioritāti, jo mums ir uh, vēsturisks saites ar šīm valstīm, un mums ir pieredze, kas ir uzkrāta, mums ir arī uh, divpusēji kontakti, un tas viss nodrošina tādu īpašību kopumu, kas varētu eh, nākt par labu Eiropas Savienībai. Un janvārī Latvija organizēja eh, konferenci šeit Briselē eh, par sadarbību, kas bija veltīta sadarbībai ar Vidzāzijas valstīm. Un mēs esam cenšies stimulēt visapturējušas debates par mūsu attiecībām nākotnē. Un tagad, kad Latvijas prezidentūra tuvojas beigām, būtu labi atskatīties uz paveikto. Un tagad paskatīsimies tādu svarīgu um, jautājumu kā drošību. Reģions uh, robežojas ar Afganistānu, līdz ar to uh, tas ir svarīgs uh, nodrošinot stabilitāti plašākā reģionā. Tādēļ būtu jāpalīdz šīm valstīm robežu pārvaldībā uh, lai novērstu terorismu draudus, e, ierobežotu narkotiku, kontrabandu un tā tālāk. Un tāpēc mēs e, piedalāmies e, konsorcijā nākamajos trijos gados kopā ar citām dalībvalstīm, realizējot programmu, kas palīdzēs veidot un stiprināt robežu apsardzi un stiprinās robeža apsardzes eh, kapacitāti, kā arī muitas dienestu kapacitāti un sadarbībā ar ārējās darbības dienestu prezidentūra organizēja semināru Briselē par uh, jautājumiem, kas saistīti ar terorismu draudu pārvarēšanu kopā ar Vidusjā Azijas valstu pārstāvjiem, un notiek arī augst līmeņa dialogs par drošību. Galvenais pasākums šajā sakarā notika Dušanbē martā, kas attiec uz vidas aizsardzību un vidēji draudzīgu politiku un tehnoloģiju ieviešana Vidusāzijā. Prezidentūra ierosināja zaļā tiltu fórumu konferenci, eh, kas veltīta vides pārvaldei un kas eh, veicina, veicinātu zaļo izaugsmi Centrāla Āzijas un Eiropas teritorijās. Daudzas valstis to ir izvirzījušas kā uh, prioritāru jautājumu sadarbībā ar Eiropas Savienību. Arī lauksaimniecība spēlē svarīgu lomu tautsēmniecībā. Uh, uh, Vidzāzijas valstīs, un tieši tādēļ Latvijas uh, centieni ir vērsti uz konsultīvo pakalpojumu organizēšanu uh, lauksaimniecības jomā. Mēs uh, zinām arī kādi ir galvenie izaicinājumi, zinām par nepieciešamību cīnīties pret korupciju, un tādēļ esam uzņēmušies institīvu un organizētu virkni uh, semināru, izmantojot uh, eh, tiesiskumu platformu. Nesen seminārs notika Rīgā. Un šeit galvenokārt uh, tas bija veltīts administrīvo tiesību aktu ieviešanai Vidusāzijā. Uh, Un tur piedalījās ne tikai uh, tiesiskie eksperti, tiesneši un citi juridiskie speciālisti no Eiropas Savienības, bet arī no citām dalību valstīm. Piedalījās Eiropas padomas pārstāvi un komisijas pārstāvi. Vēlētos uzsvērt arī, cik svarīgi ir sadarbība izglītības jomā. Un ir ļoti svarīgas programmas, kas tiek realizētas augstākā izglītībā. Uh, un izglītība, kas veicina eh, sociālo ekonomisko attīstību reģionā, un Erasmus Plus programmai šeit ir īpašs potenciāls, un mums vajadzētu nodrošināt un palīdzēt vidusjūras valstīm, eh, vidusjūras eh, valstīm, lai tās varētu izmantot pilnu potenciālu. Eh, un mēs jau gatavojamies pirmajam, pirmajai sanāksmē, kurā tiksies izglītības ministri no Vidusāzijas un Eiropas Savienības valstīm Eh, tas notiks jūnijā eh, Rīgā, un mēs spriedīsim par iespējamām tālākām darbībām un rīcībām 2015. līdz 2017. gadam. Un eh, mums jau sen ir iedibinājušies laba sakara un sadarbība ar Vidusāzijas studentiem, Latvijas universitātēs un koledžās šajā gadā mācās pār 900 studentiem no šiem valstīm. Rīgas juridiskā augstskola piedāvā īpašu programmu un stipendijas mm, studentiem no uh, Vidusāzijas valstīm un uh, citām kaimiņu valstīm. Kas attiec uz uh, sadarbību transporta jomā un tranzītā, arī šeit ir liels potenciāls iesaistīties Eiropas Savienībai. Prezidentūra organizēja augst līmeņu konferenci, kas ir velstīta uh, transporta uh, jautājumiem sadarbībai starp Eiropas Savienību un Vidusāziju transporta jomā, un arī šeit mēs esam gatavi veicināt sadarbību starp Eh, uzņēmēji eh, darbības eh, sektoriem Eiropas Savienībā un Vidzāzijā, notika arī Eurochambers sanāksme, un mēs organizēsim fórumu 5. jūnijā jau šonadēļ mūsu kurortpilsētā Jūrmalā. Un es vēlētos noslēgumā teikt dažus vārdus par ES vidusāzijas stratēģiju, kā mēs to redzam no nacionālās perspektīvas. Mēs priecājamies par to, ka pēdējā pusgadā ir tiešām aktivizējis darbs pie šī dokumenta. Daudzas dalībvalstis ir nākušas klajā ar idejām, un arī Vicāzijas valstis ir ļoti aktīvi devuši savu pienesumu šajā darbā Vairākas eh, ievērojams Eiropas domnīcas ir piedalījušās šajā procesā, pārskatot stratēģiju. Un esmu arī ļoti priecīgs par to, ka šajā komitejā šodien notiek diskusijas par šo jautājumu. Tas viss dos savu pienesumu procesam. Un visbeidzot, galvenie mērķi un prioritārās jomas, eh, kas e, tika iezīmēts 2007. gada stratēģijā, joprojām ir spēkā, bet ir jāņem vērā situācijas attīstība un katras valsts individuālās vadīta e, vajadzības, jo šīs valstis nav homogēnas. Uh, ja mēs runājam par to gatavību un vēlmi uh, sadarboties ar Eiropas Savienību un arī ekonomiskās attīstības ziņā tās ir atšķirīgas. Un uh, piemērojoties katras valsts vajadzībām, mēs panāksim labākus rezultātus, izmantojot visu trīs platformas un reģionālos projektus. Uh, darbs tajā, šajā jomā būtu jāturpina. Mēs apsveicam to, ka ir uh, tātad nozīmēts uh, īpašais pārstāvis reģionā. Un, eh, kā mēs jau zinām, tad afete ielūgumu jau ir saņēmis un šeit uzstājies jūsu priekšā. Un pēc padomas secinājuma pieņemšanas par ES eh, Vidusāzijas eh, stratēģijas pārskatīšanu jūnijā iezīmēs tālākos soļus uzlabojot sadarbību ar reģionu. Latvija turpinās savu aktīvo iesaistīšanos šajā sadarbībā arī pēc prezidentūras nodrošinot, ka visas institīvas un projekti, kas ir aizsākti, eh, turpināsies. Paldies! Muchas gracias. Para empezar con el turno de intervenciones, le voy a la... Lielas paldies! You, Chair, and, uh... Mēs arī čakungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kungi, jums par ļoti plašo, uh, detalizēto un, uh, zināmā mērā, arī optimistisko izklāstu par pārskatīšanas procesu. Es uh, apsveicu to, ka tiek organizēta šādas diskusijas, tiek skatavots pašinstīvas ziņojums par šo jautājumu, un tā ir sanācis, ka esmu referents šim, šim ziņojumam. Šis nav īsti augsti prioritārs reģions Eiropas Savienībai, mēs visi to zinām, taču tas tomēr ir prioritārs reģions, tāpēc, ka tas ir atkarīgs no mūsu politikas citos reģionos. 2012. gada pārskatīšanā galvenokārt mēs eh, balstījāmies uz drošības izaicinājumiem, kas saistījās eh, ar Afganistānu, un tagad mūs, protams, vairāk uztrauc Krievija. Es gribētu uzsvērt eh, četrus jautājumus. Pirmkārtām es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski ka cilvēktiesība jautājumi un tiesiskuma jautājumi ir jāiepludina visos reģionālajos un divpusējos attiecību aspektos šajā reģionā. Ir jāatcerās, ka e, šeit mēs saskaramies ar ārkārtīgi lieliem izaicinājumiem, un dažas e, no šīm problēmām vispār netiek virzītas uz priekšu, nav vērojams nekāds progress. Varbūt uh, šis īpašais izņēmums Kazahstāna arī nevar tikt vērtēts pārāk augstu, tas ir tikai tāds vidējs eh, izņēmums. Protams, mums ir jānodrošina līdzsvars pārskatīšanā, un Eiropas Savienībai vajadzētu nodrošināt eh, līdzsvaru starp eh, reģionālo un divpusējo pieju. Ne visu var atrisināt divpusējā līmenī, un tāpat ne visu var atrisināt reģionālā līmenī. Vajadzētu atrast pareizo pieju, un tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem šajā pārskatīšanā. Mums vajadzētu nodrošināt arī elastīgu ietveru un uh, elastīgas platformas. Treškārt ir uh, jānodrošina arī paplašināta dalībās iesaistīšanās. Kāpēc uh, šis jautājums nav prioritārs Eiropas Savienībā? Tas ir tāpēc, ka dalībās iesaistīšanās ir ļoti ierobežota. Es uzskatu, ka Ir patiešām žēl, ka pēdējos astoņos gados neviena dalībvalsts nav vēlējusies spēlēt vadošo lomu izglītības programmā. Tas patiešām ir nožēlojami, un man ir liels prieks, ka Latvija tagad ir uzņēmusies daļu no eh, šīs iniciatīvas, un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka Latvija ir eh, šeit eh, mēģinājis kaut ko darīt. Mums ir jādomā par to, ka šis reģions mums ļaus attīstīt visu reģionu, tā skaitā arī Krieviju, un cilvēktiesību jautājumos tas ir svarīgi. Burjāna kungs pieminēja to, ka attīstības eh, sadarbības instruments tagad ir palielināts par eh, ļoti lielu summu, 1 miljardu eiro, un tas ir, protams, ļoti svarīgi, bet mums vajadzētu padomāt, kā mēs to visu tērēsim. Jāatcerās, ka uh, Ķīna attīstības palīdzībā ir piešķīrusi 40 miljārdus, tātad mums ir jānodrošina efektīva un uh, racionāla šo līdzekļu izlietošana. Tagad uh, tāds kā novērojums. Es īsti nesaprotu, kāpēc mēs uh, vēl ar vienu ieguldām attīstību sektorālajā budžetā, kamēr ļoti uh, daudzi starptautiskie partneri ir atteikušies no šīs pieejas. Uh, Šis reģions ārkārtīgi cieši no korupcijas, un tāpēc tieša budžeta palīdzība noteikti nav produktīva. Liels paldies par to, ka varējāt piedalīties, un paldies vēlreiz par prezentācijām. Petērlis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pirmkārtām paust savu pateicību Latvijas prezidentūrai par to, ka tā ir pievērsusi tik lielu uzmanību Vidusāzijas reģionām. Piekrītu arī Meseriča kungām tajā, ka šī ir viena no mūsu prioritātēm, neskatoties uz to, ka tā nav um, daļa no mūsu kaimiņattiecību politikas. Piekrītu arī Klāra kungām, uh, par eh, to, ka tiesiskas valsts principiem ir ārkārtīgi liela nozīme. Man bija liels prieks arī dzirdēt eh, Pelša kungu runājam par individuālu pieeju. Gribētu atkārtot to, ko es jau teicu, tad, kad mēs eh, runājām par kaimiņa attiecībām. Šajā reģionā labai pārvaldībai vajadzētu būt vienam no galvenajiem terminiem. Es esmu pārliecināts, ka tādās valstīs kā Kirgistāna, kas ir izrādījušas uh, spēcīgas uh, ambīcijas attiecībās demokrātiju pēdējā laikā, mēs varētu dot daudz lielāku ieguldījumu attīstībā, ja mūsu darbība būtu mētiecīgāka. Es redzu, ka zināmā mērā mēs šeit zaudējam cīņā par Vidusāziju. Mums šeit ir jārunā skaidriem vārdiem. Es, protams, ļoti atbalstu pielāgotu, individualizētu pieju. Jāatcerās, ka šīs valstis nevēlas, lai tās mestu vienā grozā vai pat ka tās visas liktu zem viena nosaukuma - Vidusāzija. Jūsuprāt, ko mēs varētu darīt eh, vairāk, lai atbalstītu Kirgistānu, kas ir saskārusies ar sadursmēm un uh, citām problēmām? Vēl otrs jautājums, vai jūs domājat, ka Uzbekistānā bērnu darba problēma vēl ar vienu ir tikpat dziļa? Man ir radies iespējas, ka ir panākts zināms progress. Varbūt mēs varētu mainīt savu viedokli par šo valsti šajā saistībā. Mani interesētu, ko jūs zinat par eh, konkrētu progresu. Mamikina kungs. Thank you, Chair. Vairāk prezidentūras pārstāvjiem. Uh, Paldies par jūsu stāstu un par zināmā mērā atskaiti, bet man tomēr šķiet, ka, kad sākas Latvijas prezidentūra, mēs uh, faktiski uz, uz vienu līmenī uzlikām divus lielus uh, punktus vaļus. Viens ir austrumu partnerība, otrs ir uh, centrāla Azijas valstīs. Un toties jau pagājot pēc pieciem mēnešiem ir skaidrs, ka mums bija austrumu partnerības samits Rīgā, uh, un tas bija visaugstākajā līmenī, un Centrālāzijas valstu līmenis bija pavisam, nu, mana skatījumā zemāks. Un uh, uh, varbūt jūs varētu vēlreiz kaut kā uzsvērt tās īpašas iniciatīvas, kas bija izvirzītas no prezidentūras puses un nebija realizētas. Vai otrkārt bija labi realizētas, bet nebija iespējas to kaut kā parādīt, jo vēl, būtu vēlams arī redzēt kaut kādus rezultātus. Uh, Jo, piemēram, nu, protams, labā lietā ir Erasmus un izglītība un tā tālāk, par ko jau minēja arī kolēģi, bet, nu, principā tas bija pirms Latvijas prezidentūras un pēc Latvijas prezidentūras būs un tā tālāk. Es netērēšu ilgi, ilgi jūsu laiku un uzmanību. Un varbūt kaut kas būs iespējams izdarīt arī pēdējā mēnesī, jūnijā mēnesī, runājot par attīstot varbūt kaut kādas arī, arī politisko līmenī tieši uz eh, Centrālu Āzijas valstīm, varbūt po, visaugstākajā politiskajā līmenī, kaut kas varbūt ir prezidentūras plānos. Paldies. Gracias. Para terminar, señor Buchner. Paldies, tagad Buchner kungs. Vielen Dank für Ihr. Liels paldies eh, par eh, jūsu interesanto stāstījumu jums abiem. Uh, Jūs pieminējāt, ka Eiropas Savienība šajās valstīs nav pietiekami redzama. Lūk, tāpēc mans jautājums par diviem īpašajiem pasākumiem. Pirmais attiecas uz Vāciju laikā uzreiz pēc pēdējā pasaules kārā, kad ASV decentralizēti ļoti daudzās vietās nodrošināja tiešas kontaktus ar iedzīvotājiem. Un eh, daļēji tas eh, tika darīts, lai nodrošinātu kvalitatīvus informatīvus pasākumus un lai varētu tieši kontaktēties ar cilvēkiem. Vai šajās valstīs varētu organizēt ko līdzīgu? Otrs jautājums. Mums eh, bija ļoti pozitīva pieredze ar praktikantiem no Azerbaidžānas. Tātad te ir runa par cilvēkiem, kas tika nosūtīti no šīm valstīm, kas ir patiešām ļoti labi izglītoti. Un uh, Viņi var šeit mācīties demokrātiju tieši novērojot mūsu darbā. Un tas nozīmē, ka viņi pēc tam var darboties e, šajās valstīs, kas nu, netiek uzskatītas par tik demokrātiskām. Varbūt mēs varētu e, šādas programmas ieviest arī citās institūcijās Eiropā, ne tikai Eiropas parlamentā. Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu atbildēm. Piecas minūtes katram runātājiem. Pēškungs, lūdzu. Well, thank you. Um, I'll try... Paldies. Mēģināšu atbildēt. Un, ja priekšsēdētājs atļaus, varbūt tad varēšu veltīt arī zināmu laiku tad arī Klārkungam būs iespēja izteikties no ārējās darbības dienas. Bet runājam par jautājumiem. Pirmkārt, cilvēktiesības. No prezidentūras eh, viedokļa mēs pilnībā piekrītam, ka cilvēktiesību dialogam tas būtu, šis dialogs būtu noteikti jāiestrādā un tas jāiesaista mūsu darbā ar Vidus Āzijas uh, sarunu vedējiem, gan visdažādākajos līmeņos, un mums ir jāpieturās pie sava vēstījuma neatkarīgi no tā, kāda veida tas ir kontakts, kāda veida kontakts tas ir, ir ļoti svarīgi, lai šis mūsu vēstījums tik nodots visdažādākajos līmeņos un dažādos fórumos. Runājot par izglītību un citām, citiem nozaru jautājumiem. Liels paldies par jūsu labajiem vārdiem, par mūsu iesaisti izglītības jomā. Visbūtiskākais mūsuprāt, lai attīstītu attiecības ar Vidusāzijas valstīm, ir darboties vairāk uh, nozaru līmenī. Varbūt izdarīt mazāk augsta līmeņa politiskus paziņojumus, bet drīzāk mums vajadzētu praktiski iesaistīties dažādās nozarēs. Un dalību valstu iesaiste ar praktisku palīdzību, ar praktiskām darbībām šajās mm, dažādās nozarēs ir ārkārtīgi svarīga. Un mēs ļoti ceram, ka izglītības platforma uh, uzņēmis apgriezienus sākot no šī brīža, un tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ mēs to uh, ar, pie tā strādājām mūsu prezidentūras laikā. Runājam par pārvaldību un labas pārvaldības jautājumiem. Es pilnībā piekrītu, ka, protams, pārvaldība ir viens no galvenajiem elementiem uh, kuros Eiropas Savienība var sniegt savu ieguldījumu šajā reģionā. Un daļēji mm, tas arī atbild uz jautājumu par to, kā mēs varam palīdzēt Kirgistānai. Jo no vienas puses Kirgistāna ir parādījusi ļoti um, Uh, labu piemēru un virzoties uz demokrātiskāku pārstāvības modeli, bet no otras puses var vērot zināmu nestabilitāti šajā jomā, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs atbalstītu Kirgistānu pārvaldības jomā un kapacitātes jautājumos. Bija arī jautājums par austrumu partnerību salīdzinājumā ar, centra, ar Vidus Āzijas valstu reģionu. Mums notiek regulāri austrumu partnerības samiti, bet mums nenotiek regulāri Vidus Āzijas samiti. Bet tajā pašā laikā es nevaru piekrist, ka ka tas nav noticis pietiekami augstā politiskā līmenī, jo Rīgā notika tra, uh, transporta ministra ministru sanāksme ar Vidusāzijas valstu pārstāvjiem un jūnijā notiks uh, ministru sanāksme, kurā tiksies izglītības ministri, ir ļoti labs pārstāvības līmenis nodrošināts. Un mūsu pieeja ir tāda, ka ļoti svarīga, lai mēs iesaistītos dažādās nozerēs, lai mēs veiktu praktisku, reālu sadarbību darbu ar Vidusāzijas valstīm un gadījumos, kur tas nav iespējams, kur nav iespējams pa paveikt to reģionāla līmenī, tad mums jāstrādā divpusēji vai kādā citā mm, formācijā, bet nu, tā tad svarīgākais ir panākt praktiskus rezultātus. Uh, Gribētu atgādināt arī, ka Grīnvičas formā tikās uh, vidas ministri, viņi tikās Rīgām. Es domāju, ka tas uh, atbild uz vairāk, vairumu jautājumu. Vienīgais, ko varētu papildināt, ir tas, ka esam ļoti pateicīgi citām dalību valstīm par to, ka Un arī paldies ārējās darbības dienestam un komisijai, ka turpinās darbs pie Vidusāzijas stratēģijas pārskatīšanas. Pagājušā gada beigās vēl nebija skaidrs, vai tas notiks, bet esam ļoti priecīgi, ka šajā pusgadā process ir noticis. Paldies! Liels paldies Pelša kungam! Un tagad vārds Klārkungam. 5 minūtes jums. Liels paldies! Varu tikai atkārtot, ka cilvēktiesības un tiesiskums ir absolūti svarīgi, un tie tiks iesaistīti visos mūsu politiku aspektos sadarbībā ar šīm valstīm. Tika pieminēta laba pārvaldība, un laba pārvaldība, to, un to mēs arī uzsveram savos priešlikumos, ko prezentējām dalību valstīm. Un man ir prieks, ka tika apliecināts mums, ka laba pārvaldība ir ļoti svarīga valstu attīstībai. Runājam tik daudz par mums, mēs runājam par šo Vidzāzijas valstu iespēju piesaistīt investīcijas, ja viņi nespēs nodrošināt tādu um, labvēlīgu un pievilcīgu vidi Eiropas investorai, investīcijas vienkārši neplūdīs viņu virzienā, un laba pārvaldība ir viens no, uh, viena no pamatprasībām. Ja runājam par um, izglītības programmu, kas tika pieminēta. Ļoti labi, ka Latvijas prezidentūra ir norganizējusi izglītības ministru tikšanos, arī Polija ir jau norādījis, ka viņi ir gatavi uzņemties vadību darbā pie izglītības platformas. Līdz šim tāds nebija. Nebija neviena dalībvalsts, kas uzņēmās, bija gatava uzņemties vadošo lomu. Tas ir ļoti svarīgi. Un Tātad Ķīna, kas piešķir 40 miljardus, jā, Ķīna ļoti aktīvi darbojas Vidusāzijā, jo tas ir viņiem kaimiņos, bet mums nevajadzētu tikai nu, skatīties uz šo vienu skaitli. Eiropas Savienības ārējā palīdzība ir krietni lielāka nekā pieminētais vienais miljards, ja mēs neesam ieskaitījuši to, ko dalību valstis piedāvā divpusēji tā tāda kļūme aprēķinos, ja mēs neesam kopīgi saskaitījuši visu, ko mēs piedāvājam kopīgi. Tas viens. Otrakārt, Ķīnas piedāvātajā summā iekļaujas arī aizdevumi, un ja mēs te tagad sāktu summēt mūsu aizdevumus, ko un piedāvājušas dažādas e, finanšu institūcijas, tad arī beigās šis skaitlis, kopskaitlis būtu krietni lielāks. Neiesaistīsimies tagad konkurencē ar Ķīnu. Mums arī ir cita, cits plāns, cita programma. Eiropas Savienības spēlējamā loma būs citādāka, un mūsu partneri to arī atzīst un to augsti novērtē. Mūs neuztver kā. Mm tādas specifiskas uh, politiskās darba kārtības uh, propagandētājs, varbūt tās, nu, kāds varētu būt ar citiem sadarbības partneriem reģionām. Kirgistāna. Šī valsts saskaras ar vairākiem izaicinājumiem. Kirgistānā notika vēlēšanas, un šīs vēlēšanas tika atzīts par brīvām un godīgām, bet tagad Kirgīzijas parlamentā pastāvošo ārzemju aģentu eh, jautājums, arī eh, seksuālo minoritāšu jautājums mm, tiek izskatīts viņa parlamentā, un mēs esam pacēluši šo jautājumu. Tas noticis bieži iepriekš, un mēs arī turpināsim pie tā strādāt. Eh, šis notikuma pavērsiens nav vērtējams pozitīvi, un mums jānodrošina, ka Kirgistāna turpina iet par šo labi izvēlēto ceļu, mēs nevaram neko izdarīt viņu vietā. Viņiem jāstrādā pašiem, mēs varam tikai piedāvāt atbalstu. Bērnu darba spēks Uzbekistānā esam panākuši progresu, sadarboties ar ANO un Starptautisko darba organizāciju. Bērnu nodarbinātība ir gan arī izskaust. Uzbekistānā mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu apstākļus, sadarbojamies ar uh, starptautisko darba organizāciju tiek uzraudzīta, piemēram, kokvilnas ražas novākšana, sadarbojamies ar dažādiem partneriem. Šajā ziņā notikuma attīstība ir bijusi pozitīva. Un visbeidzot runājot par. This is something that, uh, for instance, in, in Armenia. Piemēram, Armēnijā notika um, līdzīgs projekts to noteikti vērts izvērtēt. Redzamība, atpazīstamība, tas ir, tas ir problēma jautājums, un tāds ir ne tikai Vidusāzijā, bet dažādās pasaules daļās. Pie tā mums vajadzētu piestrādāt, un iespējams, ka tas ir labs veids un laba iespēja, kā to izdarīt. Paldies! Liels paldies! abiem uh, runātājiem, un līdz ar to esam nonākuši līdz šodienas sanāksmes beigām. Gribēju tikai atgādināt, ka mums ir paredzēta ārkārtas sanāksme 11. jūnijā Strasbūrā. Mēs balsosim par dažādiem ziņojumiem. Briselē tiksimies 15. un 16. jūnijā un 22. un 23. jūnijā. Lielas paldies! Priekšsēdē saku paldies arī tūkiem. Sanāksme ir beigusies.